iebildumu, tad viņi tiek apstiprināti. Grieķijas iestādes ir iesūtījušas prasību atcelt Horgus Kristos imunitāti, lai uzsāktu tiesiskā vajāšanu pret viņu pirmās instances tiesā Atēnās. Šis pieprasījums tiks pārsūtīts juridisko lietu.